morning. Labrīt, dāmas un kungi. Ieņemiet lūdzu vietas. Turpmāko paziņojumu no priekšsēdētāja nebūs, bet vēlos sacīt, ka saskaņā ar streiku Briselē kafija pasniegta netiks, tāpēc lūdzu tieciet galā paši un iegādājieties, e, ielējiet sev to paši e, priekštālpā sev. Bet You may help yourselves. And I remind you. E, Zāles aizmugurē ir novietoti kafijas automāti, un arī šodien mums vēlāk būs balsošana, tāpēc atcerieties par savām balsošanas kartēm. Un tagad pāriesim pie darba, pie 16. darba kārtības punkta situācija ar nepilngadīgajiem bez pavadītāju. Referente Naftālī Grīsbeka. Un mēs uzklausīsim darba dokumenta prezentāciju, kuru ir sagatavojis mūsu referente. Ņemot vērā e, prezentāciju no komisijas puses, kuru mēs uzklausījām saistībā ar vidusposmu pārskatu, un referenti Grīsbekā atskaitīsies par pirmo ēnu referentu sanāksmi un Pēc tam pāriesim pie diskusijām. Grīsbeks kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Šorīt prezentēšu jums darbu dokumentu, par kuru mēs esam runājuši jau iepriekš. Tā ir situācija ar bērniem, kas pavadīta Eiropas Savienībā un mūsu komiteju apzinoties šī jautājuma svarīgumu steidzamību, ir piedāvājis iniciatīvas ziņojumu. Un tā kā katru gadu ir tūkstošiem bērnu nepilngadīgo pusauģu no trešajām valstīm, apatrīdi, kas ierodas vai kuri izrādās viena Eiropas Savienības teritorijā. Tāpat arī praktiska informācija attiecībā uz šī jautājuma skatīšana. Pirmkārt, eh, termiņi ir pagarināti, un aicinu kolēģus sniegt ieteikumus, novērojumus, tā skaitā kritiskas piezīmes, lai mēs varētu sagatavot darba dokumentu, kas ir varbūt visaptverošāks un pilnīgāks līdz darba beigām. Un zaļās nedēļas sākumā komisijā tiks skatīts šis dokuments, un mēs arī to prezentēsim šeit aprīļa beigās. Mērķis mums ir no spraustam. tam pamatus dokumentam, tā kā mēs ļoti brīvi varam strādāt ar šāda tipa dosie, nospraust eh, galvenās problēmas, jautājums, ko mēs eh, skatīsim saistībā ar eh, nepilngadīgajiem bezpavadītāju un apspriežot situāciju ar kolēģiem un referentiem, gribu teikt, ka šis darbs nav ne ekskluzīvs, Un tuvākajās nedēļās es aicinu noteikt galvenos būtiskākos jautājumus, bažas un tos punktus, kurus mēs gribam īpaši pasvītrot un piedāvāt um, galvenās orientācijas. Es ceru, ka šo nedēļu laikā mēs spēsim kvalitatīvi strādāt un sagatavot dokumentu, kas atbilst mūsu cerību, mūsu uzdevumu augstumiem. Un tagad detalizētāk runājot par šo darba dokumentu. Un, manuprāt, ļoti svarīgi ir pieminēt to, ka nepilngadīgo bez pavadītāju tiesības pilnībā vai ļoti maz tiek respektētas atsevišķās dalībvalstīs visā, kas saistīts ar viņu identificēšanu, eh, pārņemšanu aprūpē un ļoti bieži arī izaicinājumi, kas šie ir būtiski gan dalībvalstīm, gan Eiropai kopumā. Un eh, domāju, ka vairāki mēs piekritīsim tam, ka Eiropai runājot pār šo jauniešu uzņemšanu un protekciju ir jābūt eh, pirmajās līnijās un jānovērš visi trūkumi. Pat, ja pastāv ļoti lielā režīma atšķirība dalībvalstī šajā jomā. Runājot par šī darba dokumentu struktūru, pirmkārt, bērna intereses, bērna interešu problēma, tas gan ir efēmisms, tā šeit nav problēma, bet definīcija tam, ko, de, ko mēs devējam par bērna interesēm, ļoti bieži izskan, taču pirmkārt ir jāņem visos gadījumos vērā uh, kā pirmais apsvērums šīs bērna intereses visās darbībās, kas ir attiecināmas uz nepilngad, nepilngadīgajiem un par bērnu aizsardzību runājot. Ļoti bieži tiek uh, Eh, izmantota imigrācijas kontrolas prizma, kas ir atšķirīga no nepilngadīgo protekcijas prizmas. Un to es gribu piedāvāt kā vadlīniju savā dokumentā. Tālāk jautājumi ir visai sarežģīti, bet tie tomēr nekur neizpaliek. Piemēram, kā uh, Eh, mēs varam strādāt apstākļos, kad nav st eh, precīzi statistikas par šiem nepilngadīgajiem bezpavadītāji, ir ļoti atšķirīgi dažādi skaitļi. Otrkārt, kā izturieties pret identificēšanu un ierašanos. Identifikācija jau ir sava veida protekcijas forma. Kāda ir uzņemšanas nosacījuma Eiropas teritorijā? Kā nodrošināt piekļuvi īpašiem dienestiem? kā izveidot kopīgas vadlīnijas attiecībā uz um, uh, aizbildību, taiskaitā ņemot kompetences, kas ir atšķirīgas pa dalību valstīm, e, kur tas ir valsts pārziņā, federālajā vai, vai, e, vai, vai citā ziņā, vai valsts ir federāla vai unitāra, atkarībā no tā, un vai Eiropai vajadzētu noteikt vienotu metodi vecuma noteikšanai bal, stoties uz daudz disciplināru pieeju, bērnam draudzīgu. Kā garantēt piekļuvi sociālajiem dienestiem? Komisijai būtu jāizstrādā vadlīnijas, lai varētu kvalificēt bērnu augstākās intereses vai arī noteikt kritērijus. Vārdu sakot, visi šie jautājumi ir kā vadlīnijas mūsu darbu dokumentā un gribētu centrā nolikt bērna interešu ievērošanas garantēšanu un to, kā var pēc atgriešanās izcelsmes valstī, kā var garantēt citiem vārdiem, kādus risinājumus piedāvāt jaunietim, ja viņš apmetas uz dzīvi, ja viņš dodas projām, un jautājums, kas nevisai labi tiek skatīts visos dokumentos, ko eh, man, eh, ar kuriem es iepazi, iepazinos pārēju no nepilngadīgā statusa uz pilngadīgu statusu, jo nekur atbildes nav. Visur ir apmēram tā kā pelnrašķītē pusnaktī pēkšņi eh, kariete pārvēršas ķirbī un ir jābrauc atpakaļ uz izcelsmes valsti. Vārdu sakot, šī problēma ir um, visai blīva un daudzveidīga un sarežģīta, un šeit būtu vajadzīgs vairāk nekā 4-5 lapus no iniciatīvas ziņojuma, bet ir jānosaka atsevišķi eh, pamat jautājumi, un es vēlētos. Bet gaidot kolēģu viedokļus, lai man ziņojums būtu īs, blīvs, dotu iespēju ņemt vērā pilnībā problēmu nepilngadīgajiem bez pavadītāja ar tās specifiku, jo ir mums, jā, arī teksti, kas būtu juridiskā bāze, bet Es gribētu, lai šajā dokumentā būtu ne tikai ieteikumi minimālajiem standartiem, bet lai arī tas varētu būt kā praktisks rīks likumdošanā dalību valstīm. Un, lai noslēgtu, es domāju, ka nedrīkst izlaist no redzes loku to, kā Nepilngadīgais ir pirmkārts un galvenokārt bērns, tā tad viegli ievainojama būtne un Dalībvalstu pienākums ir respektēt bērnu pamatiesības, kas nozīmē ne tikai atturēties no vardarbīgām darbībām, bet arī aizsargāt un ņemt vērā šīs tiesības. Un, lai pilnīgi noteikti noslēgt savu stāšanos un dot iespēju sākt debates, gribu priekšsēdētāji sacīt, ka pielikumā ir teksti, kas attiec uz šo jautājumu, un gribētu lūgt Eiropas komisijai jo mēs eh, nonākam praktiski beigu posmā darbības plānam eh, par nepilngadīgajiem bez pavadītāja no 2010. līdz 2014. gadam un būs eh, izvērtēšanas ziņojums. Gribētu, lai komisija piedāvātu darba plānu, kaut ko saistošāku. Mm kas palīdzētu mums strādāt. Mēs saprotam, ka šis jautājums ir jārisina steidzamības kārtā, un es priecājos jau tagad par iespēju sadarboties ar kolēģiem, ar komisiju, ar visiem pārējiem priekšsēdētāji. Es izteicos mazliet gari, bet, nu, tas nekas. Paldies, Grīsbeks kundze, turpina priekšsēdētājs, un tagad. Pāriesim pie debatēm, cik es saprotu, ēnu referenti grib izteikties. Koraca bild nākošā. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es gribu apsveikt Natāliju, uzsākot darbu pie šī būtiskā dokumenta izceļot būtiskos punktus, kas ir jārisina. Tas ir sarežģīts, izaicinošs, Natālija, un Mums ir jābūt īsiem, kodolīgiem, konkrētiem un jāpiedāvā risinājumi. Es gribu norādīt, ka vislabākais veids, kā virzīties uz priekšu, un esmu uzreiz gandarīta, ka tiek izcelts būtiskākais, mm gribu norādīt, ka ir jāveic individuāls novērtējums un jārunā par bērna aizsardzību, jo citās valstīs runa par apjomiem, par jautājumiem, kas pilnīgi nepieņemam. Šeit mums ir jārunā par bērnu interesēm, par individuālu novērtējumu, gan ierodoties valstī, gan integrējot valstī. Tas ir būtisks jautājums. Un Varbūt noderīgi būtu apmainīties ar vislabākajām praksēm, jo daudz mēs runājam par esošās likumdošanas ieviešanu, kas ir ļoti atšķirīgi dalībvalstīs un ne visur tiek ievērot visaugstākie standarti dažādu iemeslu pēc. Varbūt mēs varētu piešķirt vadlīnijas eh, uzraugiem, aizbildņiem, identifikācijas, eh, identifikācija iesaistītiem, lai varētu arī risināt tādus jautājumus kā ārsta apmeklējumi. Visi šie jautājumi prasa konkrēti, konkrēti ieviešanu šajā sakarā. Ja gribu uzdot jautājumu, vai īpašs likumdošanas instruments ir vislabākais rīks, jo jūs zināt, kā darbojas likumdošanas um, rīki, tas pāries uz nākamo mandātu, pastāv risks, ka tieks uh, ka tiks koncentrēta uzmanība uz likumdošanas procesu tā vietā, lai koncentrētos uz to, ko dara dalībvalsts. Mums ir jāpalielina bērnu protekcijas potenciāls un jādomā par nozīmīgiem soļiem. Ja mēs sākam likumdošanas procedūras, tad pastāv uh, risks, ka tā vietā, lai virzīties uz priekšu, mēs sākam kāpties atpakaļ. Un tik tiešām mums ir jādomā, kur ir institucionāla problēma, jo ats ir valstis, kas labticīgi mēģina ieviest noteikumus, bet saskaras ar dažādām finanšu kapacitātēm, atšķirīgām patvērumu sistēmām, uh, apmācību trūkumu un citām problēmām, kuras jūs zināt labāk nekā es, un varbūt mēs varētu domāt par ieviešanu, pirms mēs domājam par jaunu likumdošanas procesu. Vismaz, vismaz mums būtu jāapsver, kāda būtu pievienotā vērtība un kā parlaments ar šo ziņojumu varētu sniegt savu devumu bērnu interešu aizsardzībā. Es nedomāju, ka likumdošana vienmēr ir vislabākais veids. Tālāk vēl gribu pieminēt sadarbību ar trešajām valstīm. Uh, kas arī tika pieminēta. Ļoti svarīgi ir, ka tad, kad bērns, kas nav upuris eh, cilvēku tirsniecībai, noziedzībai, lai mēs uzlabotu sadarbību Eiropas līmenī ar atpakaļ uzņemšanas uh, vienošanos ar citiem instrumentiem, jo mums ir jārunā ne tikai ar valdībām, mums jārunā ar pilsoniskās sabiedrības institūcijām, un ļoti bieži apvienojot spēkus mēs varam panākt vislabākās garantijas tam, ka bērni atgriežas drošā situācijā. Es gribētu pieminēt projektu, pie kura strādā Zviedrija ar citām dalību valstīm, ko sauc Cerpumu Afganistānai un Irākai, kur tas uzlabo situāciju ar nepavadīt, par nepilngadīgo bez pavadītāja uzņemšanu atpakaļ. Aprīļa beigās Lība delegācija skatīs šo jautājumu Zviedrijā un varbūt daudzi no jums vēlētos arī skatīt uh, šo jautājumu, jo problēma pastāv e, daudzās valstīs, taiskait arī Zviedrijā, un es cerīgi raugos uz sadarbību ar tevi, Natāliju, un ar citiem. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Korats atbild, kundze, un tagad Sīpels, kundze. Vielen Dank, Herr Vorsitz. Es paldies, priekšsēdētāji. Jau vairākas nedēļas un mēnešus mēs ļoti daudzās vietās diskutējam par pamatiesībām, pamatbrīvībām, par Eiropas Savienības vērtībām. Un šajā kontekstā jautājums par to, kā mēs rīkojamies ar bērniem, ar mazgadīgajiem, kā mēs īstenojam tiesības un labu apiešanos ar bērniem, tas viss spēlēja īpašu lomu, tādēļ ļoti priecājos, ka Grīsbeks kundze nodarbojas ar šo jautājumu. Es arī piekrītu viņas viedoklim, ka mums daudz viet trūkst konkrētu datu. Tas attiecas gan uz eh, nepavadīto nepilngadīgo skaitu, gan arī uz to, kā šie bērni atsevišķajās dalībvalstīs tiek aplūkoti atkarībā no vecuma grupām, vai ir attiecīga aprūpe, vai tas ir atkarīgs no individuāliem lēmumiem, vai institūcijas nodrošina aprūpi, vai tiek iesaistītas ģimenes. Tie visi ir svarīgi jautājumi, kas mums ir jānoskaidro un kur mums ir nepieciešama informācija. Tad es priecājos, ka mēs esam pagarinājuši laika grafiku konsultācijām, un es domāju, ka ar uh, referentiem mēs vēl strādāsim šajā jomā par to, cik mēs īstermiņā varam pievērsties konkrētiem jautājumiem un kādu, kāda atbildība mums ir arī saistībā ar ilgtermiņu diskusijām. Eh, iepriekšējā runātāja arī pie, pieminēja patvēruma paketi, kur arī esam noteikuši normas attiecībā uz nepilngadīgajiem. <clears throat> Mums ir jāsako arī šai attīstībai lai konkrēti varētu redzēt, kādā veidā dalība valstis reāli īsteno šīs normas. Un cik lielā mērā mēs ar šādu ziņojumu, kā labu, labākās prakses apmaiņas piemēru, varam strādāt. Vēl gribēju uzdot jautājumu saistībā ar budžetu. Mēs ļoti daudzās vietās, dažādās komisij, komitejās diskutējam par to, kas mums ir jādara papildus, un mums ir tiešām daudz vietu intensīvi jāstrādā, daudz intensīvāk. Tas attiec ne tikai uz darba tirgu, tas attiec arī uz bērniem un jauniešiem un citām jomām. Tādēļ arī mums cilvēku labākās interesēs vajadzētu rūpīgi pārdomāt, kā apējamies ar budžetu. Šobrīd priecājos ar turpmākajām diskusijām ar referentiem, lai konkrēti noskaidrotu, kāda mums ir konkrēti pieejamie dati, kāda vēl ir nepieciešama, un tad arī mēs varēsim sasniegt daudz labāku situāciju nepavadītajiem nepilngadīgajiem. Paldies! Vielen Dank, Frau Schiepel, Madame Flotre. Paldies, Sipels kundze, Flotras kundze. Merci. Paldies. Vēlos pateikties Natālijai Grīsbekai, jo šī ir bāz diskusijām, kas attiecas uz situāciju ar šiem nepilngadīgajiem Eiropā, kas ir tiešām neciešami. Jāatceras, ka šie bērni var būt mūsu bērni. Lielākā daļa Mēs pat nezinām, cik viņi ir, bet ļoti daudz atrodas slēgtos centros, un mums ir jānodrošina uzņemšana šīm personām, un arī dalībvalstnieks dati situācija ar tiem ir nepieļaujama. Pirmkārt, gribu sacīt, ka pirmkārt šie nepilngadīgi ir bērni, pirms viņi ir migranti. Un arī komisija savā darba plānā bija norādījusi to, cik būtiski ir pirmkārt nodrošināt šo preventīvo darbību un taiskaitā nodrošināt arī at, atgriešanās apstākļus eh, mītnes valstīs. Es domāju, ka vienlaicīgi gan prevencija un bērna interešu aizsardzība mūsu darbā pirmkārt ir jādomā par to, kā eh, neatkarīgi vai mēs to sauksim par likumdošanu, Eiropas stratēģiju vai konsolidēto ietvaru, eh, un arī par to runāja referenti un korrāca bild kundze, bet ziņojumam ir jārod pareizais formāts, lai nodrošinātu to, kas situācija ir nepilngadīgajiem. Varētu kaut kādā veidā konsolidēta instrumentos eh, attiecībā uz eh, nepilngadīgajiem, kas būtu izolētas personas, ārzemnieki un konsolidētas kādā strateģiskā ietvarā. Varbūt mēs varētu kaut ko līdzīgu domāt par to, kā bija tad, kad runa par Romu e, integrācijas stratēģiju ar atsaucas punktiem par dalībvalstīm vai citā veidā, bet mums ir jādomā par to, kā mēs virzīsim tālāk šo iniciatīvas ziņojumu. Un tas būs ļoti nozīmīgi tā kapacitātei gan mobilizēt, gan izdarīt spiedienus dalībvalstīm, lai tās ievērotu to, kas ir dalībvalstu pienākums. Arī ir jālemj par to, kāds, kāds tad būs šo nepil, nepilngadīgo bezpavadītāju liktenis, tāpat atpakaļ uzņemšanas eh, direktīva direktīva, kā tā tiks piemērota vārdu sakots, ir vesela rinda jautājumu, kur, kurus ir nepieciešams precizēt. Mist kaimiņu interes, sarunas ir interesantas, bet ja varētu klusāk saka runātāji. Un varētu specifiskāk runāt par šo nepilngadīgo interesēm un to konsolidēt vienā tekstā, kas varētu būt kāds Eiropas um, ietvar dokuments, jo tieši likumdošanas dokuments nebūtu viegli pieņemams. Un tā pieņemšana varētu uz atlikt uz krietni vien vēlāku laiku reālo situācijas uzlabošanos. Bez tam ir krietni daudz partneru, kas strādā pie šiem jautājumiem, ja ir Eiropas padome, Eiropas padomas vadlīnijas, ir um, jādomā par partneru attiecībām ar šīm institūcijām, ir jāoptimizē finanšu instrumentu izlabošana, arī referenti uzdod savu eh, šo jautājumu savā darba dokumentā par to, kā varētu Eh, mobilizēt sociālo fondu vai citus instrumentus attiecībā uz bērnu uzņemšanu, izglītošanu, izmitināšanu un, un, un tā tālāk. Un es domāju, ka arī uzdodot jautājumu Natālijai, jo mēs runājam iepriekšējā referen, eh, referents sanāksmē par to, ka vajadzētu precīzi pētīt Eiropas, kopien, Eiropas Savienības tiesu praksi par to, ko, kādi ir lēmumi pieņemti saistībā ar bērnā interesēm, lai mēs varētu to iz, izmantot kā standartu Eiropas līmenī, bet es nezinu, vai šis pētījums ir ticis uzsākts, vai, vai tas vēl tiks uzsākts. Lūk, e, no manas puses viss. Kirkopa, lūk. Kirkop, the floor is yours. Thank you very much. Paldies, priekšsēd. Vispirms gribētu pateikties visiem, kas šajā darbā piedalījušies un man ļoti žēl, ka Koracas Biltas kundze tieši atstāja zāli, jo es gribēju uzslavēt uh, Zviedrijas iestāžu pozitīvu attieksmi, gatavojot vizīti aprīlī, kurā es ceru piedalīties. Protams, Zviedrija bija tieši tā, kas uh, noturēja ļoti svarīgo ANO samitu bērnu aizsardzības jautājumos, kurā es varēju piedalīties kā apvienotās karalists ministrs 1990. gados. Bu, runāšu ļoti īsi priekšsēd, bet e, darba dokumentā ir čet, trīs mēķi. Pirmais lielā mērā ir vērsts uz spēcīgu likumdošanas bāzu, bet tas ir varbūt visvairāk izstrādāts. Pārējie abi punkti par to, kā bērnu bez pavadītājiem ir e, jāpieskata e, arī svarīgi, tāpat kā e, cilvēku tirdzniecības un nelegālās migrācijas jautājumu kopumā, jo šie problē, šīs problēmas ir saistītas. <clears throat> Bet es domāju, ka mums ir nopietna problēma. Un tas tā pastāv visās diskusijās attiecībā uz bērnu jautājumu. Proti, bērnu vecuma noteikšana Tā tad pirmkārt vispār saprast, vai e, konkrētais cilvēks vispār ir nepilngadīgais. Dokumentā ir prezumcija. E, tā tad e, pieņemt par ticamu konkrētā cilvēka sacīto, ja viņš apgalvo, ka viņš ir nepilngadīgs. Tātad šaubu gadījumā ticēt un attiecināt aizsardzības mehānismus uz šo cilvēku. Taču šī vecuma noteikšana man šķiet ir ļoti sarežģīta, un otrs, kas man šķiet vēl svarīgāk, nepilngadīgais bez pavadītājiem, eh, viņš jau nepaliks šajā statusā mūžīgi. Tātad jautājums, ko es gribu uzdot, eh, kā būs ar kaut kādu pārējas posma atbalstu? Nu, lūk, tad, kad uh, šis cilvēks, kas ir bijis uh, nepilngadīgais bez pavadītājiem, uh, pieaug un vairs uz viņu neatiec šī bērna aizsardzība, vai ir kaut kādi gudri pārējais pasākumi, neesmu par to pārliecināts. Un es domāju, lūk, šīs ir šie trūkumi, kas vēl pastāv, un es domāju, ka arī mums jā sargās no pārāk uh, lielas eh, regulēšanas, jo pārlieki regulēta situācija var nodarīt vairāk kaitēm nekā laba. Jo mēs galvā varam veicināt uh, tādu labprātīgu informācijas apmaiņu starp uh, varas iestādēm un visiem jābūt vērstam uz rezultātu. Proti uh, uh, tam, ka šie bērni bez pavadītājiem tiek aizsargāti. Paldies, Kirkops, un ir vēl citi deputāti lūšu vārdu. Klēsa kungs pirmais. Paldies. Paldies. Ziņojumā ir arī runa par cilvēku tirzniecību saistībā ar šiem nepavadītajiem nepilngadīgajiem. Mums, mēs nedrīkstam būt nai, naivi, jo ir personas, kas to izmanto kā <coughs> Eiropas Savienībā ir iespējas humanā veidā ierasties nepilngadīgiem nepavadītajiem, kuriem ir ties, iespējas saņemt dažādas tiesības un brīvības, un šādas personas izmanto šo situāciju. Un ja mēs runājam par bērnu pamatpies, pamatiesībām, tad mums ir uh, arī jāuzsver vecāku atbildība, jo ir vecāki, kas apzināti nosūta bērnus uz Eiropu, lai vēlāk paši varētu ierasties un pieprasīt uzturēšanās atļauju. Uh, Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam radīt tādu iespaidu, ka šāda veida prakse no mūsu puses tiek atalgota. Ilgtermiņā tas būtu labākais <coughs> risinājums, kā aizstāvēt mazgatīgo intereses. Iepriekšējā runātāja teica, ka mums ir daudz labāk jāsastrādājas ar šo nepavadīto nepilngadīgo izcelsmes valstīm. Paldies! Paldies! Klāsa kungs Gijoma kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu apsveikt Natāliju. Un domāju, ka šī problemātiska tiks risināta drosmīgā veidā, bet gribu atgriezties pie vairāk deputātu sacītā par teksta konsolidāciju. Un dokumentu konsolidāciju tas sasaucas ar atsevišķiem dokumentiem pie uh, kuriem es strādāju patvērumu ziņā. Un arī jāņem vērā tie nopietnie skaitļi, kas eh, attiecas uz šiem nepilngadīgajiem. Un arī patvērumu jautājums varbūt ir margināls salīdzinājumā ar citām, tomēr tas ir nopietns. Bet šajā sakarā es gribēju iekļaut vēl dažus elementus eh, mūsu diskusijā, jo šeit mēs skatām, skatām vairākus eh, jautājumus saistībā ar patvēruma dosjē, un es redzu Natālijas ziņojuma atsevišķus punktus, eh, saskaņas punktus, kur, kur būtu jāseko tam, lai tik tiešām šī problemātika tiktu risināt konsekventi, koherenti un ņemta problemātika vērā, jo šobrīd, teiksim, runājot par aizturēšanas jautājumu, pastāv definīcijas, kas ir iekļautas uzņemšanas direktīvā un neatbilst tam, par ko šodien runā Natālija, bet neieslīgstot detaļās. Es eh, gribu sacīt, ka mums ir jāpārbauda šie saskaņas punkti un līdzsvarotā veidā ir jāpārdomā šie jautājumi par šādu nepilngadīgo uzņemšanu mūsu teritorijā un šī problemātika varētu būt eh, atšķirīga no citiem gadījumiem par aizbildības jautājumiem vajadzētu pārbaudīt kādas ir prasības attiecībā uz um, aizbildņa um, izglītību, uz, uz uzticēto misiju. Arī šeit mūsu tekstiem ir jātiek konsolidētiem par vecuma noteikšanu, ņemot vērā to, ka patvērumā ļoti bieži šādi izolēti um, nepilngadīgie ir jau 16, 17 gadīgi, Tātad pusauģi tāpat arī dažkārt par testu intruzīvo raksturu un eh, par to, kuras autoritātes īsteno šos testus, tāpat par šaubu izmantošanu savā labā, tāpat arī par um, dimensiju, ko es jau pieminēju pirmīt, kas ir aizturēšana. Es tīri personiski un arī politiski gribētu sacīt, ka e, šī aizturēšana ir iekļauta starptautiskais tiesībās, bet e, mums vajadzētu ņemot vērā uzņemšanas eh, noteikumus, domāt par šādiem aizturēšanas apstākļiem un vajadzētu tomēr rast arī eh, konsultētu versiju tekstiem. Paldies! Un tagad komisijai lūgums paskaidrot konkrētākus punktus, par kuriem runāja Grīsbekas kundze. Varbūt komisija varētu izteikties pirms mēs dodam vārdu referentei un pirms mēs pāriem pie balsošanas. Jā. Yeah īsi uzstāšos. Paldies, godātai deputātē, par ziņojumu. Tas ir pamatīgi sagatavots. <clears throat> Tajā ir daudz interesantu domu. Eh, tas parāda autoras dziļi interesētību jautājumā, un tas labi papildina mūsu rīcības plānu eh, nepilngadīgiem bezpavadītājiem. Uh, par ko mēs vidustermiņu eh, ziņojumu publicējām pagājušā gada septembrī. Tas parāda, ka eh, šie nepilngadīgie bezpavadītājiem nav eh, pār, pārējošs fenomens Eiropā. Iemesli, kāpēc bērni bezpavadītājiem ir dažādi - nabadzība, izglītības trūkums, vardarbība ģimenē, bēgļi, ekonomiskie bēgļi. Taču, kā referents sacīja, tātad. tad um, Pirmkārt, viņiem jātiec pret bērniem, un to arī ierakstiem rīcības plānā. Un, e, tā tad e, ir ļoti dažādas prakses attiecībā uz to, kā ar bērniem bez padītēm apiet Eiropas Savienībā, bet tā ir arī iespēja mācīties vienam no otra, ne tikai trūkums. Ziņumā parādīja tas arī tas, ka daudz jautājumu šajā jomā ir ļoti tehniski. Piemēram, mēs dzirdējām par ģime, vecumu noteikšanu, par uh, izcelsmes noteikšanu, ir uh, plaša ekspertīze jau dalību valstīs un tiešām uh, tam visam vajadzētu mums mudināt uz sadarbības ar dalībvalstīm un ir izveidot ekspertu grupu tieši tādēļ, lai strādātu ar šiem jautājumiem. Viņa divreiz ir sanākusi, vienreiz par aizbildņiem bija runa, otrreiz par uh, izcelsmes noteikšanu. Mēs runājam arī ar uh, ar ASO, viņiem ir struktūras vajadzīgās, e, piemēram, par vecumu noteikšanu īpaši viņiem ir ekspertīze un šo sadarbību turpināsim, mums uz, uz to liekam liels cerības, un viņi strādā arī tieši attiecībā uz izcelsmes noteikšanu, tad likumdošanas jomā. Priekšsēdus pārtrauc, lūdzu. E, šeit <clears throat> zālē notiek visādas e, sanāksmītes, redzējām. Ja? Cilvēki nāk zālē, e, gatavoties balsojumam, bet lūdzu ievērot klusumu, jo komisijas pārstāvs vēlas uzstāties. Viņš tagad runā, lūdzu ievērot klusumu. Turpinam. E, tātad e, likumdošanā arī ir ieteikumi, piemēram, attiecībā uz cilvēktiedzniecības direktīvu, tur ir uzlabojumi un šeit ir īpaši koncepcija par bērnu interesēm, ka tam jau ir jābūt pirmajā vietā. Direktīvai vajadzētu uh, būt gatavai uh, šī gada pirmajā pusē un redzēsim, kā uh, uh, transponēt, redzēsim, kā dalībvalsts to būs izdarījušas. Un um, tad, tad uh, uh, visi šie pasākumi vērst uz bērnu stāvokļu uzlabošanu vispirmo kārtām. Uh, Atgriešanās tik vairāk kā pieminētu. Atgriešanās direktīva jau paredz zināms eh, noteikums attiecībā uz nepilngadīgiem apsvērumu daļā, kā arī lemjošajā daļā runāt par eh, šo pāreju eh, uz pieaugšanas periodu, tā sakot, ja ir um, pietiekošs pamats, tad uh, Eh, šis bērns, kas ir pieaudzis, var tomēr netikt izraidīts pēc tam atpakaļ. Eh, tā var darīt. Eh, par turpinājumu rīcību plānām vēl nevar daudz sacīt. Priekšsēdz lūdzu. Lūdzu, kolēģi, dārgie kolēģi ja jums ir jāapspriež balsošanas saraksts vai eh, kas cits, tad lūdzu dariet to ārpusē, bet lūdzu eh, ievērot klusumu, kamēr eh, mums zālē kāds uzstājas. Lūdzu ievērot klusumu. Tātad par rīcības plānu turpinājumu, nu, patiesībā tas darbosies līdz 2014. gada beigām, un 15. gadā mēs prezentēsim galziņu. Paldies komisijai. Un tagad Lūdzu, Grīsbekas kundzei kā referentei ir iespēja eh, izteikt galu uh, komentārus vēlties. Merci, prezident, mais je vais être très bref. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi, jo mm, debates var izvērsties plašas mm, katrā ziņā. Paldies komisijai par skaidrojumu. Darbs būs eh, ilgs, mm, pat pēc ziņojuma sagatavošanas Liels paldies visiem kolēģiem, ēnu referentiem un tiem, kuri sniedza savu devumu. Es pieņēmu zināšanai visas piezīmes par definīciju atbilstību, par sadarbību, par labās prakses apmaiņu, par statistikām un lielisko jautājumu. Uh, Eh, angļu humora formā, ko, ko pauda kolēģis Kirkops, ko mēs eh, darām nākošajā dienā pēc 18. dzimšanas dienas. Man nav burģu nūjiņas, bet šis ir viens no centrālajiem jautājumiem mūsu atbildībā. Gribu tikai sacīt to, ko pauda kolēģi neatkarīgi no savas izpratnes attiecībā uz juridiskā instrumenta raksturu. No savas puses es paudu savas vēlmes. Es um, saprotu, ka mēs, mums nav pienākuma smagnējā likumdošanas formā izveidot kaut ko, kas varētu būt neproduktīvs. Savukārt Eiropas stratēģija ietvars eh, vai kāds cits, lai varētu apzināties mazgadīgo, nepilngadīgo problēmu jo ne jau tāpēc, ka dalībvalstīs trūkst labās prakses mums, vajadzētu mesties uz ikvienas valsts praksi. Nē, mūsu Eiropas Savienības eh, darba pamats ir apvienoto nāciju konvenciju par bērntiesībām. Visi pamatteksti, kas eh, veido Eiropas Savienības pamatu. Un ne jau tāpēc, ka ja dalībvalstīs nav bijusi pietiekama interese par šiem jautājumiem, mēs varam teikt, ka to vai citu mēs nedarīsim. Un mums ir jāveido kopīga stratēģija un jāstrādā pie šīs idejas, lai varētu piedāvāt e, tādu dokumentu, kas atbilst bērna interesēm, kurš eh, visos gadījumos ikvienā civilizācijā ir vieglāk ievainojama būtne nekā pieaugušais. Paldies! Paldies, eh, turpina priekšsēdētājs, un tagad mēs pārējam pie balsošanas. Es redzu, ka zāle pildās. Un mums nevajadzētu pārāk kavēties. Kā jūs visi atcerties, vakar tika izņemts viens punkts no darba kārtības. Un mēs neliekam uz balsojumu Makoveja ziņojumu par iesaldēšanu un. To the draft recommendation on the Mēs sākam ar vienošanos par Eiropas Savienības kopienu un Ukrainu, pie kā ir strādājis kolēģis Klots Morais. Ja jūs esat gatavi uzreiz ķerties pie balsošanas, mēs varam tam ķerties klāt. Those... Pār uh, rekomendācijas projektu izstrādes Morājuškungs. Lūdzu, celiet rokas. Pret. atturas. Un tagad pārbaudīsim balsojumu elektroniski par visu rekomendāciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. take the floor. I mean, after the vote, Mrs. 39 plus 39 pār, e, 3 pret 6 atturās pieņemts. Apsveicam kolēģi Morāesu. Sofija Intfelds kundze vēlētos kaut ko sacīt par balsojumu laikam. Es atturējos. Es tikai to gribēju teikt. Labi, pielīdzi. Yes, Priekšsid, jā. Mazākumu viedokli gribēja paust savas grupas vārdā. Mēs atturējāmies. Alda, protams, pilnībā atbalsta eh, šo domu kā tādu. Eh, liberāļi vispār ir pār, no viss sirds pār personu brīvu pārvietošanos. ES un Ukrainas pilsoņi ir visi interesēti brīvā ceļošanā un šķēršļu nojaukšanā. Taču liberāļi arī ir par pamatiesībām. Mēs esam dziļi novazījušies, varbūt arī EPP, es nezinu. Tātad dziļi nobežījušies par uh, Ukrainas parlamenta iesniegtiem priekšlikumiem, uh, kas vēsta pret LGBT, tas ir uh, pretrunā ar Eiropas Savienības uh, aizstāvētām vērtībām, pamattiesības nav uh, Eh, diskutēblas, tās ir efen, eh, neatņemamas un, diemžēl, eh, tad Alda bija sagatavojusi attiecīgas grozījumus, tāpēc Alda atturējās balsojumā par šo ziņojumu. Paldies! Uzklausījām jūsu skaidrumu, tagad nākamais ES harta. Uh, standartu noteikšana attiecībos plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas Savienībā referenta Renāta Vēbera. Drusku sarežģītāks jautājums, ir daudz grozījumu. Būs diezgan garš balsojums. Pirmais kompromiss par. Pret. Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 81. grozījums par pret atturas noraidīts. 82. Vai jūs gribat pārbaudīt? Pārbaudam 81. grozījumu. Balsojums par 81. grozījumu. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 27 pret noraidīts. 3 atturējās. Āsins otrais pār. Pret. Atturas pieņemts. 84. pār. Pret. Atturas pieņemts. 85. pār. Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturs pieņemts. 86. par pret atturs noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Jūs pieprasat pārbaudīt. Labi, pārbaudam balsiem par 86. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 27 pret, 1 atturas noraidīts. 88 pār pret, atturas noraidīts. 90. atvainojiet, atkrīt. Tātad 95. 95. pār pret, atturs, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Simtais par, pret, atturs, noraidīts. Septītais kompromiss. Pār. Pret. Aturs. Pieņemts. 106. Ar mutisko papildinājumu. Pār. Pret. Aturs. Pieņemts. Astotais kompromiss. Pār. Pret. Aturs. Pieņemts. Devītais kompromiss. Pār pret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 pret atturas noraidīts 136. par pret atturas pieņemts 138. pārbaudam 136. grozījums pārbaudīts pārbaudam sākam balsot 136. beidzam balsot 28 pār, 24 pret pieņemts. 138 pār, pret atturas noraidīts. 13. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 140. pār, pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, aturs, pieņemts. Tagad ir otrā daļa 142. grozījumā, kas joprojām būtu balsojama. 142. otrā daļa. Pār. Pret. Āturs noraidīts. Tagad 15. kompromiss. Pār. Pret. Āturs pieņemts. 118. Ne, atvainojiet, 117. Pār pret atturs noraidīts. 141. Nē, atvainojiet, atkrīt jau. 16. kompromiss par, pret atturs pieņemts. 143. par, pret atturs noraidīts. 17. kompromiss par, pret atturs pieņemts. 147. par, pret atturs noraidīts, 151. par pret atturs pieņemts, 153. par pret atturs noraidīts, 18. kompromiss par pret atturs pieņemts, 155. par pret atturs noraidīts,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 pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Pārbaudam pirmo daļu. Sākam balsot. C pirmā daļa 166. Beidzam balsot. 26 pār 26 pret 1 atturas. Jūs tātad balsojat par vai pret? Tad, tad ir pieņemts. Otrā daļa. Pār, pret, āturs noraidīts. 167. pār, pret, āturs noraidīts. 20. kompromiss pār, pret, āturs pieņemts. 21. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 22. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 175. pār pret atturas pieņemts. 177. pār pret atturas noraidīts. 179. pār pret atturas noraidīts. 180. pār, pret, atturas, noraidīts. 181. pār, pret, atturas, pieņemts. 182. pār, pret, atturas, pieņemts. 183. atsaukt, 184. par, pret, atturas noraidīts. 187. pār pret atturas pieņemts. 23. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 191. pār pret atturas noraidīts. 196 pār pret atturas pieņemts. 197 pār pret atturs pieņemts 199 pār, pret atturs noraidīts. Tagad apsvērumu daļa. Pirmais grozījums pār, prim, pret atturs pieņemts. 24. kompromiss pār, pret atturs pieņemts. 5. pār, pret atturs pieņemts. 25. kompromiss par pret atturs pieņemts. 6. grozījums par pret atturs pieņemts. Daži tad atkrīt un 26. kompromiss par pret atturs pieņemts. 12. grozījums par pret atturs pieņemts. 14. par pret pret atturas pieņemts 27. kompromiss par pret atturas pieņemts 19. grozījums par pret atturas pieņemts 20. par pret atturas noraidīts 28. kompromiss par pret atturas pieņemts 22. grozījums par pret pret atturas pieņemts 29. kompromiss par pret atturas pieņemts 25. grozījums par pret atturas pieņemts 30. kompromiss par pret atturas pieņemts 31. par pret atturas pieņemts 31. kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts 32. kompromiss pār, pret atturas pieņemts 35. grozījums pār, pret atturas pieņemts 36. grozījums pār, pret atturas noraidīts 33. kompromiss pār, pret atturas pieņemts 39. grozījums pār, pret atturas pieņemts 40. pār pret atturas pieņemts 4, 34 kompromiss pār, pret atturas pieņemts 43 grozījums pār. Pret atturas pieņemts 44 tais pār. Pret atturas pieņemts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 atturas pieņemts 65 pār, pret atturas pret 66 pār, pret atturas pieņemts 67 pār, pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par kultūras komitejas atzinumu blokā. šeit ir tā. Mēs balsojam blokā par kultūras komitejas atziņu izņemot sesto un astoto punktu. Tātad mēs balsosim par visiem, visu šo atziņu izņemot sesto un astoto punktu. Kas ir par? Kultūras komitejas atziņu, atzinumu izņemot sesto un astoto punktu. Kas ir par? pret atturas noraidīts. Tagad sestais un astotais punkts. Kas ir par? Sesto. Pret. Atturas. Pieņemts. Un kas ir par astoto punktu? Pret. Atturas. Arī pieņemts. Tagad balsosim par Eh, grozīto tekstu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit septiņi pār, seši pret, nevienam neaturoties. Apsveicam Vēberas kundzi.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 Pārējām pie Jorgos Papanikolau ziņojumu par budžeta izpildes apstiprināšanu 2011. gads. Un vispirms trešā iedaļa. Elektroniski. Nē, vispirms pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums budžeta izpildēja. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 against 30 is rejected.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 Pieņemts. Tālāk, uh, devītā iedaļa. Ir grozījums šeit, par, uh, grozījums par grozījumu. Pret, atturas, pieņemts. Tālāk grozītais teksts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50 par vienbalsīgi. Pamattiesību aģentūra 11. gads. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais atkrīt, trešais par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais. Tā vietā ir mutisks grozījums. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais eh, paragrāfs vēl viens eh, eh, mutisks grozījums par pret atturas noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas noraidīts Noraidīts. Septītais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Un tagad grozītais teksts. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. What do we have? 50 vienbalsīgi pieņemts. Tālāk. 11. Amendment 1. Those in favor. Eh, Narkotika uzraudzības centrs. Pirmais grozījums. Par pret atturas pieņemts. Otrais, eh, trešais grozījums par pret atturas eh, pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturas e, pieņemts. Tālāk piektais paragrāfs motisks grozījums par pret atturas pieņemts 12. grozījums. Nē, tomēr 13. par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas noraidīts. Tālāk eh, grozītais teksts kopumā sākam balsot. Now, the vote is open. And the vote... Sākam balsot. Beidzam balsot. 46 par, vienbalsīgi. Tālāk. Papa Nikolau ziņojums par eirojustu budžeta ieviešanu. Pirmais grozījums par. Pret. Laturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Piektais grozījums par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tret, 31 pār 16 pret pieņemts. Sastais grozījums. Par pret atturas noraidīts. Grozītais teksts. Eh, balsojums kopumā sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Vienbalsīgi. Pieņemts. Papa Nikolau ziņojums par policijas kolēģiju. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts piektais par pret atturas noraidīts sastais par pret atturas pieņemts septītais par pret atturas pieņemts devītais par pret atturas pieņemts astotais par atkrīt tādā gadījumā desmitais par pret atturas pieņemts, 12. par pret atturas pieņemts. Teksts kopumā pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts vienbalsīgi. Pārējiem pie nākošā balsojuma. Aģentūra ārējo robežu pāraudzībai Frontex. Pirmais grozījums - padaļām ar Makovejas motisko grozījumu. Šeit ir balsojums padaļām, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, pārbaudām elektroniski, otrā daļa Sākam balsot. What do we see? The vote is open. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa ir noraidīta. Trešais grozījums par pret pieņemts šķiet, tomēr pārbaudām elektroniski trešais grozījums, sākam balsot. Nav closed. Beidzam balsot. Noraidīts. There's nothing we can do. There's... Neko nevar darīt. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Tālāk grozīt Tais teksts sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. 48 par pieņemts vienbalsīgi. Tālāk eh, Eiropolu. 2011. gads. Pirmais grozījums. Par pretaturas pieņemts. Otrais. Par. Pret. Atturas pieņemts. Septītais. Par. pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Un grozītais teksts kopumā pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts vienbalsīgi. Nākošais balsojums. Eiropas Savienības aģentūras sniegums un kontrole Eiropas Savienības aģentūrām. Pirmais grozījums. Par, pret, atturas noraidīts. Otrais grozījums. Par, pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums. Par, pret, atturas eh, par pret atturas pieņemts sastais par pret atturas pieņemts septītais par pret atturas pieņemts un balsojums par tekstu par grozījumiem pārbaudām elektroniski sākam balsot. Now closed. 46. 46 par 2 pret. Un tālāk. Eh, zāļu klīniski izmēģinājumi un direktīvas 2001.20 eh, atcelšana. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad jautājums mutiskai atbildei. kas ir iesniegts komitejas vārdā. Jautājums, e, balsojums par jautājumu. Elektroniski sākam balsot, beidzam balsot. Let's see what, what's the vote. Now the vote is closed. Beidzam balsot 43 pār 4 pret. Mutiskais jautājums pieņemts. Un tagad, ja es nekļūtos. Tad dažu minūšu pārtraukums pirms mēs pāriem pie nākošā punkta.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 Es um, palaidu garām to, kā nākošais punkts ir izskatīts, un nākošais punkts būtu koordinators sanāksme. Lūdzu, koordinatori, palieciet sēžzālē. Tie, kuriem nav jāpaliek sēžzālē, lūdzu zāli atstājiet. Pēc piecām minūtēm koordinātoru sanāksim. Priekšsēdētāji, man šķiet, ka, eh, pē, eh, ka pēdējās dienās ir bijis visai e, haotisks darbs šajā komiteja. Astoņi, deviņi mutiski grozījumi. Es neatceros, ka tā būtu bijis citur. Tāpat arī problēmas ar darba kārtīgu, ar eh, pēdējā brīža atcelšanu balsošanas listē, eh, nopietnas ar kompromisa grozījumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu disciplinētāk Eh, strādāt šajā komitejā, jo man šķiet, ka situācija nekad nav bijusi tik slikta. Es gribētu lūgt jums, kā priekšsēdētājiem un koordinatoriem, mēs neviens neesam perfekti, bet tomēr vajadzētu krietni uzlabot veidu, kā mēs pārvaldām savas lietas. Pieņemam zināšanu, es saku priekšsēdētāji, bet ja mutiski grozījumi tiek iesniegti, tāds, kā jūs saprotat, maz ko var priekšsēdētājs izdarīt, lai novērstu to.